Balsojums notiks rīt. Tagad darba kārtībā īsa ziņojuma prezentācija Anna Zaborska - nediskriminācija, kas, balstos, kas pamatojas uz dzimumu un paauģu solidaritāti. Zaborskas kundzei vārds priekšsākdētāja kungs komisārs kundze. Jau no paša sākuma es vēlētos eh, pateikties visiem kolēģiem par to, ka man ir dota šī iespēja strādāt pie šī ziņojuma. Un balsojums komitejā sekoja pēc pietiekami ilgstošām debatēm, un gan vīrieši, gan sievietes, kas eh, strādā pie šīs eh, nediskriminācijas principu īstenošanas, pauž to, ka viņi ieguldījums ir īpaši būtisks kopēju vērtību saglabāšanā, un, diemžēl, tas netiek iekļauts statistikas datos. Tieši tādēļ gan vīrieši, gan sievietes joprojām tiek pakļauti diskriminācijai. Protams, ka mēs vēlamies to, lai gan vīrieši, gan sievietes varētu izvēlēties tās nodarbes, kas viņiem ir eh, tuvas sirdī, un lai viņas netiktu diskriminēti uh, Eh, ne, ne darba tirgu, ne arī kur citur. Tas arī pavisam īsts kopsavilkums par manu ziņojumu par nediskrimināciju, kas pamatojas uz dzimumu pauģu solidaritāti. Eh, pats temats manam ziņojumam jau eh, ir ticis apspriests, runājot par Eiropas nākotni. Iespējams, ka ziņojums ir samērā tehnisks, tomēr tā ir arī tāds cilvēcīgs aspekts, un es domāju, ka lielākā daļa no mums arī spēja apzināties, eh, cik tas ir svarīgi, pateicoties tieši mūsu sociālajiem kontaktiem, mēs to labi apzināmies. Un eh, jūs varat interpretēt arī šo solidaritātes principu, uh, Iespējams, ka vārdam nāk mazliet tāda pieskaņa klāta solidaritāte. Tas, ir, tas tomēr nozīmē arī mūsu pienākumu rūpēties arī par dažādām paudzēm, ne tikai mūsu ģimene, bet arī ārpus tā. Tāpat arī ir nepieciešams cienīt cilvēka dzīvi, godu un cieņu. Un, un pārsvarā šeit tomēr ir runa par sociālo taisnīgumu. Un tas ir nepieciešams arī uh, kopēja Eiropas uh, pilsoņa nākotnē. Tieši tādēļ ir nepieciešams izvērtēt šo uh, tēmu pietiekami padziļināti un pozitīvi. Eiropas Savienībai ir jānodrošina pamats šī mērķa sasniegšanai. Sievietes parasti ir pirmās, kas iesaistās šī pauģu solidaritāte, tāpēc lielākoties ziņojums e, apskat tieši viņu situāciju. E, ar dažādu matemātisko modeļu palīdzību jau ir izdevies e, pierādīt, kā šī sistēma darbojas. Tāpat arī demografiskie pētījumi pierāda to, ka sieviešu ieguldījums IKP eh, izaugsmē būtu vēl lielāks, ja viņas tiktu adekvāti atalgotas. Tāpat mums ir jāskatās arī nākotnē, lai eh, nodrošinātu vienādus apstākļus vīriešiem un sievietēm tieši attiecībā uz pauģu solidaritāti, un Eiropas Savienībā ir jārīkojās. Uh, ja viņi tiešām nopietni domā īstenot nediskriminācijas eh, principus, un mana politiskā grupa tiešām lepojas ar to, ka var atbalstīt šos nediskriminācijas principus, un tāpat arī uh, Nu, nodrošināt to, lai būtu taisnīga attieksme pret abiem dzimumiem. Un es vēlos atgādināt, ka šis ziņojums ir tapis pēc ļoti ilgstošām konsultācijām, tā skaitā ar sieviešu NVO, un vēlos eh, arī paust tos trīs intergrupas kas ir eh, intergrupa eh, tieši par eh, bērnu tiesību aizsardzību un aprūpas darbiniekiem. Tāpat tas tika nobalsots absolūti vienbalsīgi mūsu grupā, un es ceru, ka arī jūs atbalstīsiet to. Paldies, Zabursk kundzei, tagad Redings kundze, lūdzu. Priekšsēdātājs kungs, manuprāt, Zaborskas kundze ir paveikusi ļoti nozīmīgu darbu, jo šis te temats kuru viņa skata, ir e, tiešām ļoti nozīmīgs e, mūsu sabiedrībā. Atkarības jautājums e, kļūs aizvien aktuālāks nākotnē tieši sabiedrības novecošanas dēļ, bet arī tādēļ, ka par bērniem varbūt aizvien vairāk rūpēsies vīrieši, kaut gan šobrīd pārsvarā tās ir sievietes. Uh, Mums ir jāveic pasākumi, kas palīdzētu sievietēm uh, atkal piekļūt darba tirgumu vai palikt darba tirgumu un arī uzlabot uh, dzīves apstākļus. Tātad jāveicina darba un ģimenes dzīves savietojamība sievietēm. Tagad runājot par uh, aprūpi, komisija jau ir nākusi klajā ar sekojošiem pasākumiem. Tātad eh, ģimenes locekļu aprūpēšana tika iekļauta arī konsultācijās ar sociālajiem partneriem par ģimenes un darbdzības savietošanu un komisija arī pēta uh, aprūpas pasākumu kvalitāti un uh, kā aizsargāt viņus pret uh, nelabvēlīgu attieksmi un arī kādas pasākumas varētu veikt Eiropas līmenī sadarbojoties ar dalību valstīm, lai pātrinātu Uh, infrastruktūras modernizāciju un uh, pakalpojumu attīstību. Un Eiropas Savienības kohēzijas politika ar Eiropas sociālā fonda starpniecību mēs uh, turpinām līdzfinansēt iniciatīvas nacionālā un vietējā līmenī un atvērtās koordinācijas metodas sociālās aizsardzības un sociālās iekļaušanas jomā ir īpaši būtiska, lai modernizētu pensiju schēmas un labāk ņemtu vērā jaunas darba veidus. Uh, un labāk palīdzēt rūpēties par atkarīgajiem ģimenes locekļiem. Tātad mēs strādājam pie šiem jautājumiem un mēs ar prieku intensīvi sadarbosimies arī ar uh, parlamentāriešiem un gribētu vēlreiz uh, apsveikt uh, parlamentu par šo ļoti paveik, uh, svarīgo darbu, kas ir paveikts. Paldies! Merci beaucoup! Paldies! Balsojums notiks rīt, otrdien. Tagad Bet uh, jūs vēlēties vēl ko teikt, uh, Lūdzu? Priekšsēdētāja kungs, es gribēju tikai uh, vēl pieminēt, ka šis uh, ziņojums. Uh, sieviešu tiesību dzimuma līdztiesības komitejā tika pieņemts praktiski vienbalsīgi, un ir vēl alternatīvas rezolūcijas priekšlikums, to ir iesnieguši daži deputāti, un mums rīt būs jābalso, tā jūs teicāt, mums jābalso starp šo ziņojumu un rezolūcijas projektu, ko ir iesnieguši daži kolēģi bet uh, viens taču otru izslēdz. Mēs nevaram balsot par diviem tekstiem plenārsēdē. Mēs nevaram uzklausīt abus kolēģus šeit, mēs nemaz nevaram izteikties, jo diskusijas nav paredzētas. Tas ir uh, tāds noteikums jaunajā reglamentā, kas, uh, ko vajadzētu vēlreiz pārdomāt. Paldies! Jā, tāpat kā Dēls kundze teica, 45. pāntu reglamentā mēs eh, izmantojam, un tas ir ļoti tāds strikts ietvers gan runas laikam, gan citos jautājumos, jo tikai referents eh, runā, bet priekšsēdētāju konference tika pieņems lēmums, ka šis jautājums tiek skatīts šādā procedūrā, un citi eh, procedūras veidu dotu mums lielāku tādu elastīgam pakāpu un plašāks diskusijas, bet šovakar šāds reglaments tiek pieņemts. Jūsu piezīme ir uzklausīta un uh, ieraģistrēta. Paldies! Tagad nākošais uh, ziņojuma īsa prezentācija. Uh, ziņojums Hārborkungs publiskais iepirkums pirms komunalizācijas posmā - inovācija veicināšana ilgspējīgu kvalitīvu sabiedrisko pakalpojumu nodrošināšanai Eiropā. Hārborkungs, jums vārds. Thank you very much indeed, Mr. President. Paldies, priekšsredētāji kungs. Un tiešām liekas atbilstoši, ka Redings kundze